Mes chers collègues, je déclare la séance ouverte. Pasludinu sēdi par atklātu, un tātad pārtraucam jebkādas citas sarunas. Iestājas pilnīgs un absolūts klusums. Visa pasaule internetā mums seko, tāpat kā ikvienā no mūsu sēdēm, un mēs sveicam visu pasauli. Sveicam tāpat koordinatorus, referentus, budžeta komitejas biroja locekļus, komitejas locekļus un citu institūciju pārstāvjus, publiku, kas mūs pagodina ar savu klātbūtni absolūtā klusumā mūsu darbā. Pirms uzsākt sēdi Saskaņā ar lēmumu, kas pieņemts mūsu iepriekšējās sēdes beigās, mums bija pēdējā koordinatora sēde, nu pat kā pulkstens trijos, lai pieņemtu mūsu budžeta komitejas stratēģiju attiecībā uz finansējumu balsojumam pirmajā lasījumā par Eiropas ekonomikas atveseļošanu. Mēs Lūdzu, klusuma. Mēs pašlaik izklāstām rakstiski mūsu darbu secinājumus. Mēs esam nonākuši pie praktiski vienbalsīga vienošanās starp koordinatoriem un sagaidot to brīdi, kad mēs varēsim izskatīt šo punktu, kas ir galvenais punkts darba kārtībā, eh, punkts 4 es jums piedāvāšu izskatīt citus darba kārtības punktus. Pirmais - darba kārtības pieņemšana, visi piekrīt. Otrais - priekšsādātāja paziņojumi. Priekšsādātājiem nav nekādu paziņojumu, visi piekrīt. Trešais punkts - protokolu apstiprināšana divām iepriekšējām sanāksmēm protokoli ir, jums ir izplatīta piezīmju nav, eh, visi piekrīt, ja gadījumā ir kādas piezīmes, tās būtu jādara zināmas. Ceturtais punkts tā tiek rezervēts. Piektais punkts. Mankas kunga budžets. Mēs visu atrisinājām pagājušu nedēļu, un tā tad mēs varam uzskatīt, ka piektais punkts ir izskatīts. Vienkārši atgādināšu, ka mums nākam ceturtdien ir tikšanās Tas ir šo ceturtdienu. Uh, lai pieņemtu divas rezolūcijas par komisijas budžeta projektu un citu iestāžu budžeta projektu, kas rezumē politisko vēstījumu, ar kuru mūsu budžeta komiteja piedāvā parlamentam attiecīgi 2010. gada budžetam. Ar šo precizējumu tad Piektais punkts ir atrisināts. Līdz ar to varam pāriet pie sastā punkta. solidaritātes fonda līdzekļu izmantošanu, lai palīdzētu mūsu Itālijas draugiem, kas cieta no zemestrīces Abruco reģionā ka ikvienu reizi, kad solidaritātes fonda līdzekļi tiek lūgti, mums vispirms jāizsakās par juridisko pamatu un principu un pēc tam par finansējumu par, par, no papildus budžeta. Pirmais punkts, eh, juridiskais pamats, tas ir Raimers Bēge, kas mūs iepazīstinās ar savu ziņojuma projektu. Raimer, lūdzu. Vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, man ir diezgan īs komentārs. Varu teikt, ka esmu jau runājis par pamata aspektiem. Šeit mēs runājam par solidaritātes fonda izmantošanas iespēju 2009. gadā. Jūs noteikti atcerāties, ka kopumā mēs drīkstam izlietot vienu miljārdu eiro no šī fonda, un esam jau maksājuši Rumānijai un Francijai, lai palīdzētu tik galā ar katastrofām. Un līdz ar to paliek pāri pa 800 tūkstošiem, 800, 800 miljoniem atvainojiet. Un tad šajā gadījumā, pēc tam, kad uh, 2009. gada aprīlī notika nopietna katastrofa un 300 cilvēki zaudēja dzīvību, un kopi, kopumā komisija aprēķināja uh, zaudējumus 10 miljārdu eiro apmērā. Protams, ir jāatcerās, kā arī ir uh, tā ir no vienas puses nopietna dabas katastrofa, bet no otras puses, protams, ir ciet, cietuši arī cilvēki un ir nepieciešami nopietni atkopšanās darbi. Tāpēc arī komisija uzskatīja, ka būtu pareizi piešķirt 493 miljonus eiro Itālijai, lai palīdzētu tikt galā ar sekām. Ja jums ir interesi, jūs varat paskatīties arī detalizētu informāciju, bet es uzskatu, ka mēs varētu piekrist komisijas priekšlikumam un pēc iespējas ātrāk nosūtīt šo naudu iz Itāliju. Manuprāt, mēs šodien varam arī nobalsot par šādu priekšlikumu. Tā lai pēc iespējas ātrāk plenārsēdē mēs varētu nobalsot. Paldies! Merci, Paldies referentam. Es varbūt jums piedāvāšu tagad dot vārdu Jutai eh, par šī lēmuma finanšu aspektu, un pēc tam mums, mums būs vispārējās debatēs par diviem punktiem. Juta. Paldies! Grozījumi devītajā sadaļā ir saistīti ar to ziņām, par kuru Rēmārs tik tikko runāja. Mēs vairāk kārt jau esam runājuši par šo aspektu. Un jau pašā pirmajā reizē es varēju teikt mūsu kolēģiem, ka vīdes ģenerāldirektorāts šeit nesaskatīja problēmu ar naudas līdzekļu sadali. Viņi varēja saskatīt iespēju pārņemt naudu no, no citiem posteņiem, uh, un aprēķināt šo, mūsuprāt, diezgan lielu summu un atbilstoši nosūtīt uz Itāliju. Pārējie ģenerāldirektorāti arī ir iesaistīti, un arī visi šie ģenerāldirektorāti saka, ka problēmu šeit nav. Tā nauda, kas šobrīd ir aprēķināta, šo naudu mēs vairs nevarēsim šā vai tā izdot. Tātad šeit problēma nav, bet uh, ir jāsaskata viena politiska lieta. Nu, jau vairākus gadus esam teikuši to specializētajām komitejām. Tas nav jautājums, kas ir saistīts tikai ar budžeta komitejas darbu. Manuprāt, būtu pareizi, lai komisija ļoti rūpīgi katrā sanāksmē sniegtu informāciju par to, kādā veidā tiek izlietots naudas summas, par kurām mēs nobalsojam decembrī. Jo ļoti bieži mēs redzam budžetā, ka ir runāts par mūsu prioritātēm, nu, piemēram, 2009. gadā nu, budžetā ir atvēlēta diezgan liela summa komisija maksājumiem, Un tagad komisija saka, ka viņš šo naudu nav izlietojuši. Man šķiet, ka. Man pat šķiet, ka komisija daļai grib mūs kaitināt. Ne, nu, varbūt nebūtu īsti korekti tā teikt, bet te pašā laikā komisijai katru reizi, kad mēs tiekamies, ir jāpasaka, jums ir budžets, lūdzu izmantojiet to, kā ir jāizmanto. Lūdzu arī kolēģi politiskajās partijās pasakiet saviem kolēģiem, ka nauda, kas ir atvēlēta, šī nauda ir jāizmanto atbilstošiem mērķiem un no komisijas ir jāpieprasa atskaita. Savādāk atkal sanāk tā, ka budžeta gads ir galā, paliek ļoti daudz naudas, šī nauda ir kaut kādā veidā ir jāpārvieto starp posteņiem un šī nauda vairs netiek izlietot saskaņā ar prioritātēm. Bet tiešām es lūdzu kolēģus piekrist šobrīd grozījumiem, kā ir piedāvāts. Paldies! Paldies, Juta! Vai kolēģi gribētu uzstāties? Šķiet, ka pagaidām nē. Vai komisija, es sveicu ģenerālu direktoru, eh, mums tas ir gods, ka jūs piedalāties mūsu darbā, bet jums pagaidām arī nav komentāru. Es no tā secinu, ka ir liela vienošanās. Mūs visus dziļi aizkustināja šī drāma. Mēs 500 eh, miljonu eiro, tā ir gandrīz tā ir nopietna summa, tad liek uz balsošanu vispirms Raimera Bēgas ziņojumu par solidaritātes fonda izmantošanu, kas par? Paldies. Kas pret? Es domāju, ka tas ir vienbalsīgi. Kas atturās? Pieņemts vienbalsīgi. Paldies! Un tagad papildu budžets, kas nepieciešams, lai finansētu šo darbību. Jūtas Haugas ziņojums, kas pār? Man šķiet, ka tā, tas pats vairākums, tā pati vienbalsība, paldies, kas pret, kas atturās. Līdz ar to tas ir nolemts. Paldies abiem referentiem. Un ar šo Uh, panākumu viņas veicot. Runāsim par citu jautājumu. Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizēšana, lai to izmantotu nelielajā valstī Vācijā telekomunikāciju nozarē. Reimer un Jūta. Divi vācieši, kam būs varbūt tāds īpašs uh, skatījums, un tāpēc mēs viņus uzklausīsim ļoti kritiski. Vai man lūdzu? Nu, runāšu pēc iespējas ātrāk un īsāk, jo mēs esam runājuši par šo gadījumu gal galā. Jūs noteikti zināt, ka globalizācijas pielāgošanas fondu var izmantot katru gadu līdz pat 500 miljoniem eiro. Un es domāju, ka Jūta noteikti pastāstīs detalizēti par finansējumu, un gan jau viņa varēs izteikties arī kritiski, runājot arī par nodarbinātības komitejas atzinumu. Un paskaidrojuma tekstā atkal ir runāts par to, ka globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana, ka šajā gadījumā izmantojot šos līdzekļus, mēs nedrīkstam apdraudēt Eiropas sociālā fonda maksājumus. Komisija to vairāk kārt mums ir teikusi, bet lūdzu, kolēģi, esiet ļoti rūpīgi un uzmanīgi, lai sociālā fonda līdzekļi netiku, netiktu apdraudēti, jo komisija, kā jau teica, mums apsolīja. Vēl viena lieta, par ko es runāšu, ir tas, ka 2009. gadā mēs esam vairāk kārt jau izmantojuši globalizācijas pielāgošanās fondu. Šīs fonds tiek izmantots tika izmantots, lai tekstila rūpniecībā, telekomunikācija jomā un autoražošanā uh, mēs atbalstījām nodarbinātos gan Portugālē, gan Spānijā. Un šajā gadījumā mēs runājam par Vāciju, par Bohumu, kur Nokia rūpnīca kādreiz bija. Un kopumā drīkst šajā gadījumā izmantot 500 miljonus, un mūsu lūgums ir 5,5 miljoni eiro lai palīdzētu 1316 darbiniekiem. Kopumā tika atlaisti 1337 darbinieki un 1316 darbiniekiem ir jāsniedz atbalsts. Komisija ir izskatījusi šo lūgumu, arī nodarbinātības komiteja ir izskatījusi šo dokumentu un mums šķiet, Mums šķiet, ka būtu pareizi to izmantot un lūdzu balsojiet pār, bet, protams, atcerēsimies par to Eiropas sociālo fondu. Paldies! Merci, Rai. Paldies, Raimer! Juta! Lūdzu! Tat, das... Paldies! Tik tiešām! Es domāju, ka šī ir trešā reize, kad nodarbinātības komiteja par to tiek runāts un parasti tiek runāts par to, ka ir jāsagaida brīdis, kad atbilstošā komiteja mums nosūtīs savu ziņojumu. Reģionālā komiteja to ir izdarījusi, vienkārši piemirst to pateikt. Bet šajā gadījumā tik tiešām bija arī pozitīvs atzinums. Arī nodarbinātības komiteja teica to pašu, bet ar komentāriem. Viņi teica, ka viņiem trūksta informācijas lai tiešām konstatētu visus sīkumus. Viņi uzskata, ka, ka Nokijas bijušie darbinieki, kas tika atlaisti no Nokija rūpnīcas, Viņi uzskatīja, ka daļa no šiem darbiniekiem jau sāka strādāt citā uzņēmumā pirms tika nosūtīts lūgums pēc palīdzības mums, un pirms šis līgums tika, ap, lūgums tika apstiprināts. Un tāpēc viņi izteica iebildumus. Taču komisija negribēja ļoti rūpīgi to visu izskatīt. Es saprotu, ka varbūt tiešām atsevišķos gadījumos būtu pareizi ļoti detalizēti aprakstīt, vai visi kriteriji ir absolūti sasniegti, vai tik tiešām uh, šos pasākumus būtu pareizi finansēt no globalizācijas fonda. Lai tik nesanāktu tā, ka mēs finansēsim kaut ko, kas jau ir uzsākts, pirms mēs būsim piešķiruši naudu. Vēl viena lieta, ko teica Nodarbinātības komiteja. Viņa teica, mēs vēlamies, lai komisija visos gadījumos, kad viņa sūta mums lūgumu, lai komisija mums paskaidrotu, kā viņi vēlas šeit ievērot vienlīdzības principu, jo globalizācijas fondā tieši par šo vienlīdzības principu viss runāts visvairāk. Tur nekas nav šai ziņojumā. Tur vienkārši ir teikts, ka telekomunikācija jomā tagad ir mazāk darba vietu. Šīs darba, šajās darba vietās parasti ir nodarbināti ļoti augsta kvalificēti darbinieki, Un uh, tika runāts arī, ka tur strādā daudz sieviešu. Nu, nodarbinātības komiteja teica, ka nu, būtu pareizi sniegt pilnīgi visu informāciju, kas tur strādā, kādās jomās un tā tālāk, cik, spē, cik, cik kvalificēti ir šie darbinieki. Un, lai gan nodarbināt, nodarbinātības komiteja teica, ka vajag atbalstīt komisijas priekšlikumu, taču te pašā laikā būtu pareizi saņemt visu informāciju. Es zinu, ka komisija uzskata, uh, ka vienā jaukā dienā mēs vairs neuzdosim nekādus jautājumus. Vienkārši viņi sūtīs mums dokumentus, mēs parakstīsim visu miers. Bet es domāju, ka tā nav pareizi. Es tiešām nevaru piekrist šādam risinājumam. Nodarbinātības komitejas priekšlikums, protams, ir atbalstīt, un mans priekšlikums arī ir atbalstīt šo naudas transferu. Es ļoti ceru, ka kolēģi varēs atbalstīt, gal galā summa arī nav milzīga, tikai 5,5 Miljoni, protams, nav daudz, bet tai pašā laikā arī nav tik ļoti. Nav nemaz, nedaudz, principā ir normāla summa, bet ja mēs paskatīsimies, cik daudz naudas tika izlietots 2009. gadā, es varu konstatēt, ka Eiropas uh, ekonomika ar globalizācijas sekām tiek galā ļoti labi. Paldies! Paldies! Vairāki kolēģi lūdz vārdu. Tiek izlaisīta zināma interese. Vispirms referents Bēgas kundze, lai precizētu. Gribu precizēt. Es varu atbalstīt to, ko teica Jota. Gan personiski, gan arī tas, ko viņi izlasīja nodarbinātības komitejas ziņojumā. Un man, man, manuprāt, no šī ziņojuma mēs varam secināt par to, ka ilgtermiņā runājot par šo fondu, mums ir jāpieņem lēmums, vai tiešām ir mūsu koncepcija, pie kuras mēs strādājam, ir pareizā. Nebūtu pareizi tiešām gaidīt kādus 6, 8 vai 12 mēnešus, lai palīdzētu bezdarbniekiem. Jo sanāk tā, ka mums tiešām ir jāgaida tik daudz mēnešu, līdz būs apstiprināta fonda izlietošanas iespējas. Varbūt varētu, teiksim, sociālajā fondā izveidot tādu ārkārtas situāciju rezervi, un tad būs iespēja reaģēt daudz ātrāk. Bet, protams, ir jāskatās, kā mēs būsim rīkojušies visās situācijās, būsim uzkrājuši pieredzi ar šo globalizācijas fondu, un tad atbilstoši redzēsim, vai mēs varam pietiekami ātri un atbilstoši norēģēt uz bezdarbnieku vajadzībām vai nevaram. Paldies! Jā, Juta Lūdzu. Ganz kleine ergänzung īsts papildinājums. Es nezinu, vai jūs esat jau izlasījuši Laslo rezolūciju. Jo ja tur tieši par to arī ir runāts, ka tieši globalizācijas pielāgošanas fonds šobrīd ir pārskatīšana, un jautājums šeit nav par summām, jo summas nav tas būtiskākais šobrīd, bet jautājums tiešām ir par šo rīcības veidu, par reglamentu. Paldies, Jūta. Salvador, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Kā budžeta komitejai, komitejai, kas galvenokārt nodarbojas ar to, lai piešķirtu līdzekļus iespējami efektīvi, nelielos līdzekļus, ir skaidrs, ka nav saprotams, kā šādā ekonomiskās krīzes periodā ar milzīgu daudzumu atlaistu darbinieku Eiropas darba tirgu, šis globalizācijas pielāgošanas fonds nav ticis izmantots pilnā apjomā. Iespējams, ka tādu iemeslu dēļ, ko minēja Vainers Bēge, proti, ka tas nav pielāgots steidzamības gadījumiem un nav īsti sakarīgi, lai punkta veida palīdzību sniegtu darbiniekiem, kas uh, cieš no delokalizācijas, kad mēs varētu palīdzēt cilvēkiem, kas cieši no dabas katastrofām. Uh, šeit runājam par sešiem, astoņiem mēnešiem termiņu pirms tiek pieņemts lēmums un tiek piešķirti līdzekļi. Budžeta līmenī mēs to nesaprotam. Runājot par efektivitāti, mēs uzdodam jautājumu, kāpēc joprojām jābalstās uz sociālo fondu, kas principā ir paredzēts preventīvi, lai veicinātu nodarbinātību Eiropā. Un vispār es notaļ neticami, ka tiek ņemta nauda no šejienes fondam, kam jāveicina nodarbinātība un eh, darbinieku tiesības. Šeit runājot par eh, darbiniekiem, kas tiek atlaisti. Uh, tas nav atbilstīgi izmantot uh, sociālo fondu simtprocentīgi maksājumiem. Un savukārt mēs jautājam, kā tad tur īsti ir ar uh, šī fonda izmantošanu. Nu, budžeta tehnika, kur, par ko mums šeit jāatbild, tas nešķiet atbilstīgi budžeta ziņā. Un es domāju, ka komiteja kā Parasti varēs, komisija varēs sniegt spīdošus argumentus parlamentam, bet es atzīšos, ka nu, to nav viegli izskaidrot. Vēl jau vairāk runājot par steidzamu jautājumu, mēs piekrītam šo priekšlikumu, kā mēs to vienmēr esam darījuši, bet fundamentāla problēma ir efektivitātes trūkums, izmantojot finanšu resursus. Un tas īpaši redzams šai gadījumā. Lūdzu, vārds nākamajam runātājam. Paldies! atbilstoši. Astotajā punktā ir atsauce uz 1337 atlaistiem darbiniekiem. Devītajā punktā ir runa par 1316 atlaistiem cilvēkiem. Tā, tad kas noticis ar šo 21, ar šo starpību, ko es redzu? Yeah, nu jā. Uh, būs atbildi no referenta puses. Šurjana kungs, lūdzu, vārds jums. Köszönöm, elnök úr, a globalizācija. Paldies, priekšsādātāja kungs. Runājot par globalizācijas pielāgošanas fondu un domājot arī par solidaritātes fondu, es gribētu nākt klajā ar komentāru. Tad, kad runājam par debatēm par šiem fondiem un maksājumiem, mēs vienmēr runājam par steidzamību, par to, ka nepieciešams rīkoties ātri un mēs vienmēr kavējamies. Man ir tāda sajūta, ka tad, kad mēs pārskatīsim šo fondu darbību, vajadzētu virzīties divos virzienos. No vienas puses vienkāršot procedūras, kas ļautu veikt maksājumus ātrāk, protams, tas būtu vēlams, bet mēs nekad neesam pietiekami ātri. Mums neizdodas sasniegt nepieciešamo ātrumu. Ja tas tā ir, tad iespējams ir jāiet citā virzienā globalizācijas pielāgošanas fonda ir iespējas sniegt palīdzību, lai, lai palīdzētu darbam, nodarbinātībām, radīt darba vietas, cīnīties pret bezdarbu. Tā ir dalību valstu kompetence, un te mēs varam tikai palīdzēt dalību valstīm. Es gribētu jums atgādināt, ka Francijā tad, kad bija problēmas ar mežu nopostīšanu, nebija iespējas finansēt atkal apmežošanu. Ja mēs nerīkojamies ātri, tad vajag vismaz rīkoties tā, lai mēs varētu atjaunināt. Globalizācijas pielāgošanās fonda gadījumā jāskatās, kā mēs varam efektīvi palīdzēt. Ja mēs nevaram būt ātri, tad vismaz mums vajag rīkoties preventīvi. Uh, Protams, vidusposma eh, vērtējumā un pārskatīšanā eh, daudzgadu projektā jānodarbojas ar šiem aspektiem. Neaizmirsīsim arī, ka globalizācijas pielāgošanās fonds pagaidām izmanto resursus, kas vēl paliek bet mēs cenšamies palīdzēt dalību valstīm, lai nu, nebūtu izmantotas tādas summas, kas nav izmantotas. Ja teiksim, būs panākums dalību valstīm šajā jomā, tad vajadzēs paredzēt līdzekļus fondu, globalizācijas pielāgošanās fondu, lai tas mm, būtu kā daļa no Eiropas budžeta, jo pagaidām ir tikai pāri palikušās summas, ko mēs varam izmantot šajā fondā. Katru reizi, kad mēs izmantojam globalizācijas pielāgošanas fondu, mēs nedrīkstam aizmirst, ka šis fonds ir arī pilotprojekta elements. Un ar veselo saprātu mums būtu jācenšas izvēlēties pareizo kustības virzienu. Paldies! Paldies! Vairāk neviens nelūdz vārdu par šiem punktiem. Tik tiešām. Es domāju, ka referenti un runātāji pamatoti minēja pretrunas, kas pastāv šī fonda uh, principos un īstenošanā. Uh, Um, runājot par solidaritātes fondu, mēs runājam par 500 miljoniem eiro. Šeit mēs runājam par 5 miljoniem eiro. 1%. Un pirmā pretruna ir starp fonda nosaukumu - globalizācijas pielāgošanas fonds. Ne vairāk, ne mazāk. Un summa apropriācijas, kas iekļautas, ierakstītas budžetā, lai uh, būtu šis fonds 500 miljoni, pirmā pretrunā. Mēs ierakstām 500 eh, miljonu, bet mums izdodas knapi izmantot dažus miljonus gadā. Mm. Kā atgādināja referente, mēs esam rīkojušies, uzsākuši dažas pasākumas Spānijā par eh, tāds Portugāle attiecībā uz darbiniekiem. Mums ir palīdzība slādājošiem Katalonijā un Portugālē apmēram vienā līmenī. Šoreiz tas ir paredzēts strādājošajiem, kas, ko skar atlaišana saistībā ar pasaules konkurenci un atlaišana Vācijā, bet acīm redzami šis instruments ir nu, slikti izstrādāts. Un mēs varētu uzdot jautājumu, kā to teica daži runātāji, kā tas nāks, ka mēs iztērējam miljārdus eiro Eiropas sociālajā fondā, rīcība, kam jābūt prioritārai. Tas tiek uzlikts par pienākumu citam fondam, kam nav maksāšanas līdzekļu, tad vēršas pie Eiropas sociālā fonda, vismaz pagaidu finansējumam. Tas ir slikti izstrādāts un neapšaubām tas ir jautājums, par ko budžeta komitejai būs jādomā pašiniciatīvas ziņojumā. Mēs runāsim par to ar koordinatoriem, par diviem pirmajiem globalizācijas pielāgošanas fonda darbības gadiem, lai redzētu, vai nav kādu līdzekļu, lai mēs varētu rīkoties ātrāk, efektīvāk un es teiktu pat atbilstīgāk. Un Iespējams, ka nu, tad varbūt šīs līdz budžeta pozīcijas varētu nosaukt kā savādāk. Iespēja varētu būt par ātrās rīcības fondu, tad, kad jārēģē uz kādu sociālo drāmu, cita starpā. Atgādināšu tagad, ka šie divi saistītie lēmumi novedīs pie balsojuma plenārsēdē, oktobra otrajā plenārsēdē plenārsesijā. Juta atgādināja, kāds ir nodarbinātības komisijas atzinums. Es iesniedzu Jutas ziņojumu tad, kas atbilst astotajam punktam, lieku, nē, es atvainojos, saka uh, priekšstādātājs Vaimara ziņojumu, kas atbilst astotajam punktam, uh, par to mēs balsosim. Jā, jāatbild uz Bokraša kunga jautājumu. Un Raimers atbildēs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šeit runājām par 1337 darbiniekiem, kas ir atlaisti, un 1316 darbiniekiem, kuri ir eh, šajā gadījumā iekļauti šajos pasākumos. Tātad tie, kas nav atraduši darbu. Nodarbinātības komiteja norādīja, un tas ir astotais punkts, uh, otrā lapas puse, viņi ir uzskaitījuši dažādas uh, darbinieku kategorijas. Tātad ar dažādām kvalifikācijām, dažādiem uh, kvalifikāciju līmeņiem un tā tālāk, kāds ir šis segums. Un tur, manuprāt, ļoti skaidri parādās tas, kādas darbinieku kategorijas ir iekļautas šajos pasākumos. Ļoti labi. Tātad šis ir tas precizējums, kas Boklasa kungam bija vajadzīgs. Paldies jums. Tātad balsojam par astoto punktu. Lēmums, ko piedāvā Rēmas Bogi, kas par. Paldies. Kas pret? Atturās. Divi atturās. Lēmums pieņemts. Devītajā punktā papildu budžets, kas ļauj finansēt šo lēmumu, kas par? Es domāju, ka tas pats vairākums, kas pret? Kas atturās? Tie paši atturās. Paldies jums! Papildu budžets tātad arī ir pieņemts. Varam tagad pāriet pie pārnesumiem. Devītais punkts pārvietojumiem. Jā, es saku, uh, papildu budžets runa pēc būtības ir par pārvietojumiem. Šis pirmais punkts tātad ir pieņemts. Otrais pārvietojums. Info 4 2009 uh, uh, Corporation Space Security. Juta Lūza. Jā, da geht's auch noch mal. Jā, paldies. Šis atkal ir saistīts ar uh, globalizācijas pielāgošanās fondu. Ähm, machen, bevor nicht Reimer uh, seinen Bericht wieder. Es nezinu, vai mēs 32. pārnesumu varam uh, veikt uh, pirms uh, esam saņēmuši vēstuli. Te ir runa par uh, līdzekļu izmantošanu Beļģijai un Īrijai. Nodarbinātības komiteja ir mums nosūtījusi ļoti tādu visaptvarošu vēstuli, un šajā vēstulē ir izskatīts eh, Beļģijas jautājums, tur ir runa par tekstilu nozars eh, strādājošiem, un principā mēs piekrītam tam, kas ir vēstulē. Otrā daļa ir eh, īrijas pieprasījums vai lūgums attiecībā uz Dell korporācijā atlaistajiem strādājošajiem. Par to ir šis lūgums. Un Šajā sakarībā nodarbinātības komiteja neuzskatīja, ka viņi varētu sniegt pozitīvu vai negatīvu atzinumu tajā brīdī. Un norādīja, ka principā viņi šobrīd tam nevar piekrist. Mēs gan gribētu, lai komisija atbildētu zināmiem jautājumiem. Mēs pieņemam, ka komisija jau ir saņēmusi tos jautājumus, ko mēs esam saņēmuši. Ja nē, tad es varu pateikt, par kādiem jautājumiem šeit konkrēti ir runa. Äh, Protams, ir ārkārtīgi svarīgi palīdzēt Dell atlaistajiem darbiniekiem, bet Dell jau saņem äh, zinām palīdzību, kas ir paredzēta īrijai. Pa, Vai šī nauda ir atmaksāta atpakaļ īrijas valdībai? Tāds ir jautājums. Otrs jautājums. Tāpat laikā, kam, eh, kad eh, īrija izteica savu pieprasījumu, lai saņemtu līdzekļus no globalizācijas pielāgošanās fonda, Dell 3,9 eh, miljārdus dolāru mobilizēja, lai uzpirktu konkurējošu uzņēmumu. Tā tad šeit rodas jautājums, vai Dell Uh, korporācijai nebūtu bijis tā vietā jāizveido pašiem savus atbilstošus sociālais fonds, lai viņi varētu nodrošināt uh, atlaistos darbiniekus, lai viņus uh, apmācītu, lai nodrošinātu jaunas darba vietas. Tā tad šī ir divi jautājumi komisijai. Un kamēr mēs neesam saņēmuši atbildes uz šiem jautājumiem, es nedomāju, ka mēs varēsim panākt mūsu komitejā vienošanos. Es domāju, ka visu šo jautājumu loku vajag aplūkot kopumā. Tāpat laikā Eiropas komisija, un šeit es nerunāju par budžeta ģenerāldirektorātu, bet Eiropas komisija ir piešķīrusi 54,4 miljonus eiro līdzekļu rūpnīcai, ko Dēl gribētu novietot Polijas pilsētā Bočā. Tātad mēs, eh, principā, pieļaujam darba vietu pirkšanu un pārdošanu, tā teikt, eh, Eiropā no vienas vietas uz citu. Es domāju, ka katrā ziņā komisijai būtu jāsniedz mums skaidrojumu, lai mēs varētu pieņemt šajā jautājumā mm, viedokli. Bet eh, mums vēl pagaidām ir līdz 11. novembrim laiks panākt vienošanos, bet tas ir gala datums. Tātad gala termiņš 11. novembris, un līdz tam datumam mums būs jāpasaka jā vai nē šīm pievienot, ieviet, ierosinātiem pārnesumam. 4. novembrī mums ir nākamā sanāksme, runāsim par šo jautājumu. Un ja līdz 4. novembrim nebūsim saņēmuši vēl skaidru informāciju par īrijas lūgumu, tad es domāju, ka nebūtu pareizi viņus uzreiz sodīt Beļģiju. Mēs vienkārši teiksim, ka mēs dalīsim un teiksim tā, ka okay, pirmo mēs akceptējam, otro nē. Tā ir komisijas lieta, Komisija ir obligāti jāsniedz mums atbildes, kas mēs, mēs uz, kurus mēs uzskatīsim par pietiekam labām, un tad mēs rīkosimies. Paldies! Es gribētu uzdot jautājumu Jutai. Tas ir pārvietojums, kas ir pieprasīts, lai pieļautu abas operācijas. Vai mums budžeta komiteja ir iespēja jau šodien dot zaļo gaismu pusei pārvietojumi, kas attiecas uz Beļģiju, jo Jūtai acīm redzot nav iebilduma attiecībā uz to, kas paredzēts Beļģijai, vai arī mums ir pienākums juridiski balsot kopā par visu. Un tad eh, atlikt eh, balsojumu par abām operācijām. Mums nav nekāda juridiskā pienākuma darīt to blokā vai kopā bet es teicu, ka Rainers joprojām nav sagatavojis ziņojumu. Tātad globalizācijas fonda izmantošana notiek saskaņā ar Raimera ziņojumu. Tātad Raimera ziņojumam ir jābūt. Un tad mēs varam teikt jā vai nē par to ziņojumu. Un tad es būšu referenti vai nu par transferu, vai nu par budžeta grozījumiem. Manuprāt, Šis jautājums ir tāds diezgan svaigs un jauns, runājot par transfēra pieprasījumu. Un tad varbūt šajā gadījumā mēs tiešām varam pagaidīt līdz novembrim. Un ja mēs būsim saņēmuši labus un precīzus paskaidrojumus attiecībā uz šo lietu, nu tad mēs varēsim vai nu darīt to kopumā, vai arī pa daļām. Paldies! Paldies! Vai komisija gribētu tagad runāt jau uzreiz, vai ģenerāldirektora kungs lūdzu? Jā, priekšsādātāja kungs, runāšu īsi par šo punktu. Es uzklausīju to, ko teica Haugas kundze. Proti, tā ir lieta, kas ir pavisam svaiga, un pagaidām es vēl neesmu šo jautājumu detalizēti izskatījis. Es domāju, ka mani kolēģi kompetences ietvaros to izskatīs, un es gribētu zināt, es vēršos pie jums, lai gribētu uzzināt, kāds ir jautājums, un arī kādas ir atbildes. Paldies! Très bien, je vous remercie. Liels paldies. Jā, tā ir Deo lieta, kas ir izraisījusi lielas emocijas īrijā. Un um, kopš vakardienas īrija ir atvieglota, un mēs esam atviegloti par to, kontinentā par to, kas uh, notiek īrijā. Bet ir sociālās uh, problēmas, kas ir smagas īrijā, Un no vienas puses ir tiek lūgts Eiropas eh, budžetam palīdzību, lai personīgi palīdzētu personālam, kas ir atlaists Sīrijā, un no otras puses tas pats Eiropas uh, budžets tiek lūgts palīdzēt Dell, lai investētu citā Eiropas valstī, tas sagādā politiskas problēmas. Es nesaku, ka tās ir pretrunas, bet tas jebkurā gadījumā sagādā politiskus jautājumus. Un sabiedriskā doma krīzes periodā ir ļoti uzmanīga pret šāda veida gadījumiem. Tātad, ja es pareizi saprotu, referentes kundze, par šo pārvietojumu jūs piedāvājat atlikt, un Eiropas komisija, protams, uzklausīju jūs uzdoto jautājumu, un mums būs nepieciešama, ir nepieciešams lēna nu beigas ziņojums, lai varētu izteikties par finansējumu šīm, šīm darbībām. Pagaidām iebildumu nav par Beļģijas projektu, bet ir virkne jautājumu attiecībā uz īrijas projektu. Tātad, līdz ar to referentes kundze, jūs tiešā veidā pāriet pie 32. pārskaitījuma eh, un netika aplūkots info 4 eh, eh, Corporation Space and Security. Jūs varbūt varētu dot mums savu atzinumu. Jā. Par to tika runāts arī iepriekšējā sanāksmē, kad mēs spriedām par desmitā gadu budžetu un mēs tiešām nepieminējam šo faktu iepriekšējā reizē, kad nu, tika runāts par informāciju par transferu. Šeit mēs runājam par ceturto daļu. Un šeit mums nav nekādu lielu iebildumu, gal galā tas ir komisijas jautājums, jo vienas politikas ietveros no viena posteņa uz citu posteņu droši var pārņemt. Un šeit komisija gribētu maksājuma apropriācijas no Uh, pamatprogrammas uh, inovācijām 8,3 miljonus eiro. Viņi gribētu pārlikt uz sesto kopienas pamatprogrammu sadarbībai, uh, sadarbībai jautājumos drošība un, un kosmosa jautājumos. Nu, šeit nav no nekāda iebilduma, komisija mums paskaidroja, un es domāju, ka problēma šeit nav. tiešām ceru, ka mēs visos gadījumos mēs saņemsim šādu veidu informāciju, lai nesanāktu tā kā iepriekšējā reize, kad mēs nezinājām, kā, kāda summas tika pārliktas, transferētas uz citu posteni. Šajā gadījumā par 33. gadījumu savukārt 33. posteņi, kur runa ir par ilgu. Il par mūža izglītību un par daudzvalodību. Un šajā gadījumā tiešām lūdzu ņemiet vērā, mēs runājam par maksājumu apropriācijām par 5 miljoniem. Un šajā gadījumā mums ir nepieciešams sniegt savu atzinumu, vai mēs to darīsim šodien vai kādā citā dienā. Mums nav nekāda iebildumu, jo šis jautājums ir diezgan svaigs. Līdz 25. septembrim tas tika izskatīts, bet šeit tiešām jautājums ir par statistikas kopienas programmu, par kopienas statistikas programmu, no, no šīs pozīcijas pārlikšanu uz pozīciju iepriekšējā programmu pabeigšanu izglītības un apmācības jomā. Un šeit Leonārda programmā trūkst līdzekļu. Un tas nozīmē, ka no maksājuma apropriācija mēs da pārņemsim daļu, tātad nevis nevis no. Ne, nevis no solījuma apropriācijām, bet no maksājuma apropriācijām. Un šeit ir komisijas priekšlikums. Manuprāt, mēs varam tā arī darīt, kā viņi saka. Ļoti labi, paldies jums par 33. pārvietojumu. Tas nav uh, iekļauts uh, darba kārtībā 9. punktā, bet tas ir pielikumās Septītajā lapusē. Viņš ir lietas materiālos, jā. Ļoti labi. Vai par šiem diviem pārvietojumiem kāds gribētu runāt? Šķiet, ka nē. Par pirmo nav iebildumu. Un par otro arī nē. Tad nav jābalso. Tas ir komitejas kompetencija, ja nav iebilduma. Tātad šie pārvietojumi ir apstiprināti. Balsojums ir nepieciešams tomēr. Tad par 33. savukārt ir nepieciešams balsojums. Referente piedāvā. Jā, jā. jā. Referente piedāvā apstiprināt 33. pārvietojumu. Kas par? Paldies. Kas pret? Neviens atturās. 33. pārvietojums ir pieņemts. Tagad varam pāriet. Paldies, Juta! Pie pārvietojumiem citas iedaļas. Un šeit ir Levandovska kungs, kas piekrita jau šodien nāk klajā ar ziņojumu. Tas sākotnēji bija paredzēts rīt, bet nu, tā kā mēs varam to izskatīt šodien, tad uh, referenta kungs. Paldies, priekšsādātājs, esmu gatavs. Un uh, jāsaka, ka uh, arī komisijas klātbūtne ļoti pozitīvi vērtējama. Es gribētu pieņemt uh, visu tikai ar vienu izņēmumu. Tātad grozījums C16 attiecībā uz parlamentu to no sākuma iesniedza Buzeka uh, kungs, uh, kā parlamenta priekšsēdētājs, un tas man ir ļoti ērti jāsaka, lai panāktu atbalstīšanu, bet te ir runa par 1 miljonu 811 tūkstošiem eiro no uh, ārkārtas rezerves, uh, tātad tīrīšanas apkopas pasākumiem un profilaks pasākumiem uh, krīzes uh, vadības grupai, lai novērstu tā saukto putnu gripu. Uh, tātad šī vīrusa izplatīšanos, eh, lai nu kāds būtu tā profesionālais eh, nosaukums mediķu vidū. Bet tā tad runa ir par šo gripu, ko uzskata par pandēmisku. Kaut gan mans uh, uzskats ir tāds, ka parastā konvencionālā gripa ir uh, bīstamāka vēl veselībai un uh, šī putnu gripa nekādā graujošā veidā vēl nav izpaudusies. Katrā ziņā šeit ir runa par lieliem līdzekļiem. Tā ir liela summa. Man ir grūti spriest vai 400 tūkstoši katru mēnesi Briselei, Luksemburgai un Strasbūrai. Lielākais vairums gan tiktu tērēts Briselē, vai ar to pietiek, vai arī tas ir pa daudz. Es eh, saprotu, eh, ka ir nepieciešams lielāks aprīkojums materiāliem, bet eh, rokas laukāmo dvieļiekārtu nomaiņa pret papīru ruļiekārtām un žēlē nodrošināšana to es varu saprast, bet eh, tīri apkopa, tīrīšana eh, tātad eh, publiskajās telpās, koplietošanas tā kā telpās. Es domāju, šie izdevumi ir nedaudz pārspīlēti, jo tiek ārkārtīgi paplašināta šī telpa uzkopšana un uzturēšana 500 miljonu Luksemburgai. Strasbūrai 11 miljoni, Briselē vairāk kā 16 miljoni. Es domāju, ka ņemot vērā telpu uzkopšanas un uzturēšanas pasākumus, vajadzētu censties samazināt papildu izmaksas. 1 miljons 811 tūkstoši papildus man personīgi šķiet, nu, padaudz. Mums nevajadzētu, mums nevajadzētu, ka mūs vaino, ka mēs bloķējam kaut ko, kas ir nepieciešams krīzes vadības grupai gadījumā, ja ne nu kaut kas noiet greizi šeit parlamentā, bet mums ir nepieciešams tomēr skaidrojums, vai uh, tik tiešām papildus uzkopšana un tīrīšana publiskajās telpās, kuras tāpat ir jātīra un tiek tīrītas, kurām ir jābūt gudrā, eh, labā kārtībā un tīrības pakāpē, kurā gadījumā, vai tam vajadzētu maksāt tik daudz? Varbūt, ka administrācija varētu šeit paskaidrot, vai tik tiešām nepieciešams tērēt vairāk kā vienu miljonu vēl papildus uzkopšanas pasākumiem. Tāds ir mans jautājums. Paldies, referentkungs! vai kāds varētu izteikties, vai no administrācijas puses, varbūt kāds var atbildēt uz referentu uzdoto jautājumu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Ar jūsu atļaujas došu uh, Paskal Debakungam, uh, kurš uh, var atbildēt šo jautājumu. Paldies. Priekšstādātāja kungs, labdien! Šeit jāņem vērā Eh, Crisis Management Team lēmuma sakarā ir papildus summas, kas tiek lūgtas uzkopšanai un uzturēšanai. Mēs lūdzam uh, pastiprināt biežumu šai uzkopšanai, proti to izdarīt vienu reizi dienā, sēžu zālēs. Un tagad mums tiek lūgts to izdarīt pēc katras sēdes. Tas, protams, palielina mūsu pakalpojumu biežumu ir biežāk tas jādara katru dienu. Bet it īpaši ir viena pozīcija, kas neietilpst mūsu pašreizējā līgumā. Jūs to redzējāt. Ž žēlējas e, e, flakoni piesaucināti, lai tīrītu rokas, un kas jānovieto pieejas katrā telpā, un mums tagad ir jāpiegādā arī salvetes. Un kā jūs redzat, katrā kabīne ir šī tīrā, šīs tīrāmās salvetes šāda veida nu, dvielīši, jeb salvetes. Nav iespējams samazināt izdevumus, kad ir līgumiskie pakalpojumi, kas vienmēr tiek sniegti un kad tiek lūgts pievienot vēl citus pakalpojumus. Eh, vairāk eh, reižu jāuzkopja sēžu zāles, jāpiegādā vairāk, eh, teiksim, arī priekšmetu, kas maksā diezgan dārgi. Priekšstādā kungs, paldies, liels paldies. Man kas kungs lūdz vārdu, viņš ir viens no diviem, kas ir lūguši vārdu. Ďakujem, pán predsedā, ja budem stručný. Paldies, priekšsādātāji. Es runāšu pavisam īsi. Es pilnībā piekrītu, ka e, šie pasākumi ir e, ļoti nepieciešami, ņemot vērā, it īpaši, ka eksperti ir lēmuši par to nepieciešamību, bet es gribētu zināt, kā mēs e, izmērīsim un noteiksim dažus pasākumus, piemēram, tīrīšanas aprīkojums un citas tātad Kāda ir atbilstība? Protams, ka var eh, veikt eh, biežāku tīrīšanu vai izmantot vairāk tīrīšanas līdzekļu. Šo tīrīšanas līdzekļu daudzumu var izvē, izvērtēt. Un, bet tomēr kā mēs eh, novērtēsim, izvērtēsim šos papildus uzkopšanas pasākumus? Sí, eh, es difícil ir en contra. Salvadors Garī, paldies priekšsēdētāji. Protams, ir ārkārtīgi grūti nepiekrist ekspertiem, bet uh, puede decir Bet Itālijas parlamentā šķiet šādi par, eh, pasākumi ir veikti. Eh, cik es zinu, Spānijas parlamentā nekādas tādas īpašas darbības netiek uzsāktas. Varbūt mēs varētu prasīt Spāņu kolēģim, bet eh, es jau negribu nepiekrist ekspertiem šeit parlamentā, bet es nedomāju, ka jebkurā citā dalība valstī kādi nacionālajie parlamenti būtu veikuši šādas pasākums. Šeit ir runa tik tiešām par lielu summu. Es uh, Eh, domāju šeit tikai par budžeta procedūru. Es, protams, nepārzinu tik labi veselības un drošības procedūras. Merci. Paldies jums. Tā ir tātad operācija manipulite, kas maksā dārgi manuālās darbības. Acīm redzami, gripa vai gripas draudi rada ne tikai upurus ir zināmi cilvēki, kas iegūs daudz naudas pateicoties gripai, un iespējams mēs varētu finansēt daļu no mūsu eh, budžeta deficīta, pateicoties nodokļiem, ko maksās uzņēmumi, kas izplata šādu veidu materiālu, kas ļauj izvairīties no inficēšanās. Ņemot vērā visu šo teikto, kādi būtu jūsu ieteikumi, referenta kungs? For... Paldies! Domāju, ka mums atsaucas punktam vajadzētu būt nevis, teiksim, Spāņu parlamentam, bet uh, padomēji un citām Eiropas institūcijām. Vai tās veids šādus papildus uzkopšanas un tīrīšanas pasākums? Eh, lai nu kā, es esmu gatavs pieņemt eh, šeit to, kas attiecas uz produktu izmaksām, jo to aptuveni var novērtēt, tātad cik maksā aizstāt Uh, auduma dvieļu uh, aparātus, ar uh, papīra dvieļu aparātiem, bet runājot par tīrīšanas pakalpojumiem, ņemot vērā kopīgo summu, kas tiek tērēta Briselē, gribu atkārtot vairāk kā 16 miljonus mēs tērējam uzkopšanai un tīrīšanai Briselē. Man ir vajadzīgs vairāk skaidrojumu, lai es varētu piekrist. Mēs šeit nodalām Briseli, Luksemburgu, Strasbūru šajā pozīcijā no vienas puses Mēs runājam par uzturēšanas pakalpojumiem un dienestiem. Un tā tad ir pakalpojumu un produktu nodrošināšana. Jā, to es saprotu labi, kā es teicu, Briselē, eh, Strasbūrē un Luksemburgai. Tātad šit, šī informācija viss ir tabulā mūsu priekšā. Donc, si comprends... Ļoti labi. Ja es pareizi saprotu, referenta kungs, tad Skatoties uz tabulu, kas ir mūsu lietas materiālas, 4. un 5. lapus angļu versijā, 10. punktā, jūs aprobežotu pārvietojumus ar summu, kas ir 124,744 Briselē, plus 28,752 Luksemburgā un Strasbūrā 19,258. Jā, tāda ir man izpratne, ka tā ir summa par mēnesi. Tā tas uh, turpināsies līdz 2010. gada janvārim, 31. janvārim. Mana doma ir eh, piekrist produktu izmaksām, bet prasīt vēl papildus informāciju par šiem tīrīšanas un uzkopšanas pasākumiem. Ļoti labi. Tātad produkti, kas nepieciešami starp 14. septembri un 31. janvāri nākamajā gadā. Mums ir jāuzdod jautājums par pakalpojumiem. Uh, Vai trilogā, Justa Lipsa ēkā mēs to darīsim, vai kur higiena nesasniedz tādu līmeni? Nu, visam savs laiks, bet pagaidām. Budžeta komiteja piekrīt, lai pieņemtu pārvietojumi C16, aprobežojoties ar produktiem laikā no 14. septembra līdz 31. janvārim, kā to piedāvā referents Levandovska kungs. Kas par? Paldies. Kas pret? Neviens atturās. Referenta kungs, viņ, tiek, viņa ieteikumi ievēroti. Referenta kungs, tagad jums ir citi jautājumi. Uh, Jā, ir vairāk. Tagad mēs nonākam pie reģionu komitejas. Otrais punkts. Tur man nav iebildumu. Te ir runa par nelielu līdzekļu daudzumu, lai uh, par juridiskām izmaksām un kompensāciju. To daba ir neparedzama, esmu tāpēc uh, par. Tāpat arī par uh, izdevumu samazināšanu novērošanai. Otrais uh, punkts nav uh, iebildumu. 22. pants finanšu regula. Tā tad. Tā tad eh, otrais pārvietojums reģionu komiteja iebildumu nav lemts. Referenta kungs vārds atkal jums. When, again, Tālāk atkal reģionu komiteja trešais punkts. Tātad tur ir paredzēts uh, stiprināt uh, uh, transportēšanas izmaksas un uh, komandējuma izdevumus uh, palielinājums par turpat vai 400 tūkstošiem eiro, jo ir palielinājusies komitejas deputātu politiskā aktivitāte. Tomēr pagājušā gada pieredze ir tāda, ka attiecībā uz ekonomisko un sociālo lietu komiteju mēs esam pieņēmuši, apstiprinājuši pusi šo provizorisko prasību iepriekšējā gadā. Un iemesls pieņemt apmēram tādu, paš, tādu pašu summu, apmēram ir tāds, ka šobrīd tur ir nulle šai līnijā. Man liekas, ar finanšu plānošanu kaut kas nav kārtībā. Reģionu komitejas eh, loceklis vajadzētu brīdināt, ka viņiem nav naudas, lai viņi izvērstu savu politisko darbību, ka viņiem ir nullīts šajā līnijā. Es domāju, ka tai vajadzētu būt tādai kā mācībai visām institūcijām, ne tikai uh, reģionu komitejai, bet arī parlamentam. Es tā domāju. Mums ir nepieciešama tāda kā brīdināšanas sistēma, lai precīzāk tiktu ievērota plānošana. Gribētu teikt, ka puse, pusi no pārvietojuma varētu uh, apstiprināt, kā tas bija uh, ekosokā. Tātad par 150 tūkstošiem eiro. Tātad tāda bija šī praksa iepriekšējā gadā. Uh, Jo, kā es teicu, šī līnija ir tukša, tur vairs nav līdzekļu šajā pozīcijā. Tā tad ieteikums ir, kā jau es teicu, tā kā mēs darījām ekonomisko un sociālo lietu komitejas gadījumā, piešķirt apmēram pusi summas. Es atvainojos 200, saka referents, 200, pa 200 tūkstošiem es runāju, tātad pusi no šiem 400 tūkstošiem. Labi, paldies. Tātad um, attiecībā uz mums, kā piedāvā referents, runa ir par to, lai mēs teiktu, ka iesakām 200 tūkstoši eiro, uh, nu, apmēram, uh, pusi no tā, kas tika prasīts, tāpat kā mēs to darījām pagājušajā gadā ekonomikas un sociālo lietu komitejai, to iemeslu dēļ, ko lieliski izklāstīja referents. Kas ir par šo priekšlikumu? Paldies, kas pret? atturās nolemts. Tālāk, referenta kungs. Are... Nu, tagad ir. Ir ekosoks C trešais transfers, un šajā gadījumā iebildumu nav. Mēs varam saprast, jā, ka šajā gadījumā balsošanas sistēma tika uh, nomāta, jo gal galā mēs nevarējām piedāvāt viņiem savas viesmīlīgās telpas. Un, uh, Šajā parlamentā, protams, sistēmā, balsošanas sistēma ir pielāgota viņu vajadzībām, bet tā kā mēs nebijām tik ļoti viesmīlīgi un jauki pret viņiem un neļāvām viņiem uzturēties mūsu telpās, un tāpēc viņiem tiešām nākas izmantot komisijas ēku un atbilstoši nomāt balsošanas aprīkojumu, tāpēc mēs saprotam, ka šajā gadījumā bija nomas maksa, kas bija jānomaksā, tāpēc arī, manuprāt, trešais transfers ekosokām ir jāapstiprina. Ļoti labi, paldies, iebildumu nav, bet man kas kungam ir jautājums. Ďakujem, pán predsedā, visam celībā. Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai gribēju pateikt vienu lietu. Mūsu plenārsēžu zālē ir uh, uzstādīta ļoti dārga balsošanas sistēma. Tā tika pielāgota arī ekosok vajadzībām. Mēs esam uzstādījuši sistēmu. Deviņu sesiju vietā ir notikušas. To, že tā medzi institucionālā spoluprácā v niektorých... Tātad problēma ir ar plenārsēžu plānošanu. Es domāju, ka pastāv problēmas arī ar starpiestāžu sadarbību zināmās jomās. Ekosok ir ietaupījuši zināmas finanšu resursus un ir uh, iegādājuši jauno portatīvo balsošanas sistēmu. Es to saprotu, bet uh, man ir jautājums, kāpēc? Kāpēc tas notika? Vai pietiekami tika iepriekš pārdomāts uh, šīs portatīvās balsošanas sistēmas iepirkums? Paldies, Vācis referenta kungs. Nu, varbūt viens no iemesliem bija tā, tāds, ka mums bija traucējumi mūsu sēžu zālē. Es nezinu reāli, kas notika, bet viņiem bija jābūt deviņām ekosoku sanāksmēm, un kuras bija jānotur mūsu zālē, bet tikai vienu reizi mēs viņiem atļāvām. Tas nozīmē, ka plenāra sēde viņiem notika citur, un tad atbilstoši bija nepieciešamības izmantot šo mobīlo pārnēsājumu balsošanas sistēmu. Bet es nezinu, vai mani paskaidrojumi ir saistīti ar šo, ar šiem traucējumiem, vai jums pietiek ar šiem paskaidrojumiem, bet man šķiet, ka tas ir ar to saistīts. Jā, Vai kāds no ekonomikas un sociālo lietu komitejas šeit ir, kas varētu papildināt informāciju? Šķiet, ka nē. Nu labi. Referents eh, piedāvā nu, neizvirzīt eh, iebildes. Jā, Mankas kungs. Pán predsedā, ja by som... Priekšsēdātāji, vēlos tiešām uzzināt precīzi, kas tad īsti notika, jo mēs esam instalējuši savā sešu zālē ārkārtīgi dārgu balsošanas sistēmu. Ekustauks bija, bet neizmantoja šo sistēmu. Esmu ļoti pārsteigts. Man šķiet, ka te kaut kas ne nenotiek pareizi. Vai nu plānošana, vai nu arī šis koordinācijas aspekts. Manuprāt, nebūtu pareizi ignorēt šo jautājumu. Ir jāatcerās šādu situāciju un nākotne ir jākoordinē plenārsēdes tādā veidā, lai izlietot pēc iespējas mazāk naudiņus. Būtu pareizi teikt, ka nākotnē koordinācija un sadarbība ir jānotiek precīzi un saskaņot. Sanāk tā, ka mums ir ieguldīta nauda, kuru mēs neizmantojam. Tas nav pareizi. Tāpēc ir nepieciešams saņemt informāciju, kāpēc šāda situācija ir izveidojusies. Tad nākotnē mēs varēsim zināt, ko darīt. Bet, ja jūs informāciju man sniegsiet, es balsošu. Eh, Jā, es saprotu. Došu vārdu referentam, kas piedāvās lēmumu. Iespējams. Man, kas kungs, mēs varētu jūsu bažas, kas ir visnotaļ likumīgas, iekļaut rezolūcijā, ko mēs pieņemsim ceturtdien, par citu iestāžu budžetu 2010. gadam. Nepieciešamība balstoties uz konkrēto piemēru lai um, saņemtu atbildi jūsu pamatotajām bažām, bet ievērojot referenta teikto. Ko piedāvā Lagandovska kungs? Paldies! Manuprāt, tiešām būtu pareizi nodrošināt sadarbības starp institūcijām. Man ir arī labas ziņas. Tā kā viņi nomāja portatīvu sistēmu, bet te, te pašā laikā viņi maksāja mazāk par īri. Uh, jo plenārsēdēm viņi izmanto lētākas telpas nekā mūsu sēžzāle. Mums tiešām būtu pareizi nodrošināt šo sadarbību, sinerģiju, bet ir jāsaredz, kur šī sadarbība būtu visveiksmīgāka. Es tiešām labprāt pieprasītu rakstiski paskaidrojumu par iemesliem. Kāpēc notika tikai viena sesija, kāpēc bija nepieciešama šī Uh, šī, šī aprīkojuma noma un kāpēc nenotika deviņas plānotas sanāksmes? Paldies! Jūsu priekšlikums, referenta kungs, neizvirzīt iebildumus. Nu, labi. Kas uh, piekrīta referentam? Tātad neizvirzīt iebildumus. Paldies. Kas pret? Atturās. Nolemts. Un centīsimies iekļaut rezolūcijā man, kas kungs. Uh, ieteikumu par šo sinerģiju starp iestādēm, kā pamatoti tika minēts. Referenta kungs, lūdzu, jums ir vēl daži citi pārvietu. Nu, vēl divas institūcijas. Nu, vispirms tā ir uh, revīzijas palāta, astotais punkts. Daļēji esam jau runājuši par to kas kā par sesto punktu, kur mēs runājam par daļēju apstiprināšanu un par to, ka mēs likam viņiem piemērot 24. nevis 22. pantu. Un tagad ir viņu sākotnējais sestā punkta atlikums, kas tagad ir 8. saskaņā ar 24. finanšu regulas pantu. Revīzijas palāta, diemžēl, nevarēs mainīt savu ietaupījumu avotu. Tieši tur mums arī bija iebildumu. Mēs varējām redzēt, ka viņi varēja diezgan nopietni ietaupīt. 2008. punktā, kur ir runāts par tehnisko, uh, te, tehnisko atbalstu celtniecības projektos, bet šobrīd esmu diezgan apmierināts attiecībā uz revīzijas palātas aprēķiniem, un tāpēc, tāpēc manuprāt, būtu pareizi šo astoto transferu pieņemt. Labi, tātad referenta kungs jūs mums piedāvājat pieņemt devītā pārvietojuma projektu revīzijas palātai kopā CFB, EH un I. Ar vienu nelielu komentāru. Šeit mēs runājam par īpašiem ziņojumiem. Mūsu komitejas deputāti, kas, protams, ir ļoti apmierināti ar šiem īpašiem ziņojumiem, uh, bet diez vai mums vajadzētu pārspīlēt, jo jūs šeit varat redzēt, kā ir notiek tulkošana daudzās, daudzās valodās, kas maksā pāri pa 200 tūkstošiem eiro, 206 tūkstoši. Tātad mēs esam apmierināti ar revīzijas palātas īpašiem ziņojumiem, bet varbūt nākotnē varētu paskatīties, kā šeit var ietaupīt naudiņu. Bet kopumā man nav nekāda iebilduma pret šo kopīgo transferu. Ļoti labi, paldies. Kas ir par šo pārvietojumu, ko piedāvā referents? Paldies, kas pret? Paldies, kas atturās? Neviens. Pieņemts vienbalsīgi. Pārējām pie kopienu tiesas. Tas ir pēdējais, un šeit ir divi transferi. Ceturtais. Tas ir saistīts ar paskaidrojumiem Jautājums ir par kolokviju finansējumu, lai uh, pirmās instants tiesas 20. gada dienu atzīmētu. Tas, protams, ir ļoti jauki. Un uh, viņi gribēja, vai nu viņi gribēja to atzīmēt, ka viņi bijuši tik ļoti taupīgi vai kā savādāk. Nē, mums jau nav iebildumi pret, pret svinēšanu. Un gal galā ietaupījuši viņi tiešām arī ir. Nu, tad šajā gadījumā mēs tiešām varbūt arī varam pieņemt. Paldies! Nu, ļoti labi, bet šī doma par to, ka svinēt gada dienu, rosina, rosina Mankas kunga jautājumu. Ja tak isto súhlasím s tou myšlienkou osláviť 20. výročie. Es arī varu piekrist šai idejai, ka 20. gada dienu mēs varam atzīmēt, taču man nepatīk viena lieta. Pirmkārt, pirmās instances tiesa izlietoja naudiņu, Un tagad mums ir nepieciešams teikt jā vai nē, vai mēs varam piekrist. Man šķiet, ka nākotnē būtu pareizi darīt šādi. Kad viņi plāno kaut ko, tad viņi pieprasa naudu, un tad mēs viņiem dodam, tad viņi izlieto. Referenta kungs. Mankas kungs ļoti labi teica. Šeit mēs runājam gal galā par pārcelšanu vienas sadaļas ietveros, par 25. sadaļas ietveros. Nu, īstenībā mm, jautājums ir iekļauts uh, pie reprezentācijas izdevumiem. Nu, es varbūt neesmu īpaši pārliecināts. Nu, bet te pašā laikā tas bija kolokvijas, lai atzīmētu viņu 20. pastāvēšanas gada dienu. Pirmās instances tiesas mēs šeit runājam. Man nav neiebildumu. Ļoti labi. Nu, tad varam ieteikt kopienu tiesai izveidot uh, paredzēšanas dienestu, lai savlaicīgi varētu paredzēt, kad viņi svinēs 20, 30, 40 gadu jubileju. Uh, ja tas nav acīm redzami viņiem. Labi, referents piedāvā akceptēt ceturto pārvietojumu kopienu tiesai. Kas par? Paldies, kas pret? Atturās pārvietojums pieņemts. Un visbeidzot pēdējais e, pārvietojums arī kopienu tiesai referenta kungs. Pēdējais pārskaitījums. Tas ir pārskaitījums no posteņa maksājuma, kas saistīta ar stāšanos amatā. Un šeit parasti notiek neliela cīņa starp institūcijām un mankas konts attiecībā pret uh, Eh, kopienu tiesa bija ļoti devīgs, bet nu, mums šeit diezgan skeptiska attieksme. Parasti ir tā, ja kaut kur ir ietaupīts algas un citu maksājumu nodaļā, tad šeit bija tā, ka budžets tika veidots balstoties uz to, ka būs astoņi jauni dalībvalstu izvirzītie locekļi, un te vietā tikai trīs tika nominēti. Un līdz ar to veidojas šis ietaupījums. Tāpēc, nu, iebildumu šeit nav. Varētu teikt, tā ir tāda ārkārtas situācija institūcijā. Būtu bijis jābūt, bū, bija jābūt astoņiem nominētajiem, bet budžets tika stādīts tieši uz šī pamata, nu, Ļoti labi, brīnišķīgi. Tas ir acīm redzami, kas ir par šo pārvietojumu, ko piedāvā referents. Paldies, kas pret, paldies, kas atturās. Pieņems. Paldies, referenta kungs. Un ar to mēs pabeidzam desmito punktu. Starplaikā mēs varēsim tagad atgriezties pie ceturtā punkta, kas ir būtiskākais šīs pēcpusdienas darba kārtības punkts. Beigu nosacījumi. European Recovery Plan. Eiropas atvesļošanās plāns. Jums ir izplatīts šis dokuments vienu lapai financing un tā tālāk. Referenta priekšlikums, no, drukāts no abām pusēm lapai. Mums tā tad vispirms jāpieņem trīs budžeta pozīcijas lai finansētu šo plānu, un tas tiks pieņemts ar zvaigznīti. 06, 04, 14, 01, tālāk 02 un beigās 14, 03. Ir vienošanās starp, uh, ar referentu, vai mēs varam balsot par visu, un pēc tam būs komentāri. Vai mēs varam kopā balsot par visiem šiem cipariem trijās pozīcijās? Kas par? Paldies. Jā, jā, par sociālistu var balsot par. Kas pret? Kas atturās? Neviens. Tas tā tad ir pieņemts. Un tagad atkrīt virkne grozījumu par šīm trim pozīcijām. Es 568, 642, 43, 57 par pirmo līniju, 01, nu, par pirmo pozīciju 01, tālāk 570, 672 un tā tālāk par otro pozīciju un par trešo atkrīt 571, 665, 642, 862 un 43. Nu, Tālāk mums ir piezīmes par visām trim pozīcijām un kas pārņem kompromisu, ko piedāvā Juta. Vai referents var mūs iepazīstināt ar šo tekstu? Köszönöm, elnök úr! Most a... Paldies, priekšstādātāja kungs. Tas ir mūsu darba pēdējais posms šeit budžeta komitejā. Es runāšu dzimtajā valodā, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums, un tiesības izmantot dzimto valodu arī ir ļoti svarīgs jautājums, eh, kam jābūt eh, nodrošinātam visā Eiropā. Balsojums eh, ko mēs veicām, atbilst pilnībā mūsu nostājai jau no darbu sākuma. Par ko īsti ir runa? Runa ir par 1A sadaļu, un mēs gribējam uzskaitīt svarīgas programmas, par ko nevar uzdot jautājumus, un mēs centāmies sagrupēt programmas, kas ir kā daļa no ekonomikas atvesļošanas programmas, un mēs izveidojām arī e, izmaiņas, kas atzīmētas ar zvaigznīti. Tas nozīmē, ka mums būs nepieciešamas jaunas programmas ekonomikas atvesļošanai. Visi šie grozījumi bija tādi, par ko tika balsots, un es gribētu pateikties visiem par balsojumu un par vienbalsību, it īpaši, jo tas ir ļoti svarīgs vēstījums. Lai paturētu spēkā vienbalsīgumu, ir nepieciešams atrast līdzsvaru starp grozījumiem, ko prezentē dažādas politiskās grupas. Mēs tātad nonācām pie zināma kompromisa, ko mēs uzrakstījām rakstiski un izplatījām visiem, un kompromisa tekstā Es domāju, ka ļoti labi ir detalizēts, kā mēs varam izmantot šīs trīs budžeta pozīcijas. Mēs atsaucamies uz citiem lēmumiem, kas pieņemti iepriekš, un runājam arī par juridisko pamatu. Tātad detalizēti runājam par finansēšanas nosacījumiem ekonomikas atvesaļošanas plānam. Mums ir arī daži rezerves skaitļi. Tas varbūt jūs pārsteidz, daži skaitļi rezervē, bet mēs labi zinām, ka beigu lēmumi tiks pieņemti pēc otrā lasījuma. Tas, ko mēs darām tagad, ir pamats Eiropas parlamentam, bet tie nav galīgie skaitļi. Runājot par galīgajiem skaitļiem, uh, tie bū, ir atkarīgi no grozījumu vēstules, kas nāks no Eiropas komisijas. Un gribētu vēst jūsu uzmanību uz to, ka tas ir jautājums, par ko mēs runājam reti, bet tas ir svarīgs jautājums, proti par šī teksta pamatojumu. Vienmēr katram grozījumam ir pamatojums. Un šī grozījuma pamatojuma beigās ir ļoti svarīgs teikums. Tas saka, ka Eiropas parlaments gaida priekšlikumu attiecībā uz līdzekļiem. Mēs piena fondam, mēs esam par to jau runājuši, un es domāju, ka mums jāsagaida komisijas priekšlikums, lai mēs varētu atrisināt piena fonda problēmas, lai skatītos, kā mēs varam šo fondu izmantot. Šis pēdējais teikums pamatojumā ir sava veida politisks vēstījums, un šim teikumam, manuprāt, vajadzētu figurēt mūsu galīgajā lēmumā, par ko mēs balsosim ceturtdien. Bet, manuprāt, ir ļoti svarīgi runāt par šo fondu pamatojumā šeit, jo es domāju, ka šī fonda izmantošana ir cieši saistīta ar 1A sadaļas izmantošanu un es ceru, ka komisija piekritīs visam, ko es nu pat teicu. Un gribētu vēl vienu piezīmi izteikt, ja reiz man ir dots vārds. Komisijas sekretariāts ir veicis milzīgu darbu kopš mūsu pēdējā balsojuma. Viņi ir pārskatījuši mūsu balsojuma rezultātus, strādājuši nedēļas nogalēs. Uh, Un, kā jau es teicu, viens A sadaļas mērķis ir izmantot visus fondus, ko mēs varam izmantot. Tie ir 5 miljoni eiro. Viņi saglabāja šos 5 miljonus kā iespēju un uzklausot koordinatoru gudrību un viņu atzinumu un ievērojot man dotos padomus Es gribētu nākt klajā ar ieteikumu 15.02.22 sadaļā par mūža izglītību. Mēs esam palielinājuši nedaudz par 15 miljoniem eiro, un es gribētu vēl pievienot 5 miljonus, līdz ar to palielinājums būs par 20 miljoniem eiro kopumā. 15 plus 5 mūža izglītībai. Tas nozīmē, ka būs jābalso divreiz. Viens balsojums būs par piezīmi un otrs balsojums, lai palielinātu šo pozīciju, kas saistīta ar mūža izglītību, vēl par pieciem miljoniem. Tā, tas ir mutiskais grozījums no manas puses. Es domāju, ka tas mums ļaus izmantot visu naudu, kas ir pieejama. Es gribētu tiešām izmantot visu, kas mums ir, un līdz ar to 5 miljoni var tikt atvēlēti vēl šai mūža izglītībai. Kopā ir 1,9 miljardi eiro, uh, bet galīgajiem skaitļiem vēl būs jāpagaida. Tas, ko mēs esam novērtījuši kā summu, tā mums ir maksimālā summa, enerģētika, energoefektivitāte, enerģētikas projekti, vēja enerģija un CO2 uztvēršana. Un es lūdzu jūsu palīdzību šajā balsojumā. Paldies! Paldies! Es domāju, ka šis priekšlikums ir apkopojums visam, kas šeit ir teikts, un tas varētu mums ļaut nonākt pie galīgās mūsu nostājas sarunās pirmajam lasījumam. Tātad būs divi balsojumi. Vispirms par piezīmi, kas saistīta ar šo atvesļošanas eh, plāna finansējumu, un tālāk pēdējais referenta priekšlikums eh, par eh, mūža izglītību. Par piezīmi. Vai būtu kādi jautājumi? Nē, labi. Tad balsojam par finanšu atvesļošanas plānu. Kas par? Paldies, kas pret? Neviens atturās vienbalsīgi pieņemts. Kā saka referents, politiski tas, tā ir ļoti svarīga vienotība, un es ceru, ka tā tas būs arī plenāra sēde, jo tā ir saruna pozīcija, un mēs piedāvājam ierakstīt trijās pozīcijās vēl papildus 1,9 miljardus eiro lai finansētu otro atvesļošanās eh, plāna fāzi 2010. gadā. Eh, tie 420 miljoni, ko mēs atradām lauku attīstībai, un tie ir grozījumi, eh, ko mēs savā žargonā ar zvaigznīti saucam par atzvaigznīti, jo to var ņemt vērā tikai ar grozījumiem starp iestādēm mēs būtu varējuši, un es saku to komisijas priekšā, mēs uzdevam jautājumu, mēs būtu varējuši pieņemt atšķirīgu nostāju un censties sadalīt šo summu starp 2009. gada, 2010. gada budžetu, ņemot vērā zināmu ekonomiju, ko, protams, var izdarīt otrajā budžeta kategorijā. 2009. gada budžetā, bet mēs negribējām iejaukties Eiropas komisijas kompetence un, protams, otrā vēstule ar grozījumiem mēs skatīsimies, kā mēs varam nonākt pie galīgā risinājuma eh, šajā jautājumā. Tagad lieku uz balsojumu otro referenta priekšlikumu, jo mēs esam labi strādājuši pagājušajā nedēļā mums ir tiesības uz nelielu uh, pielikumu, kā Franči saka, ķersis uz kūkas. Un tik tiešām referents ir atklājis 5 miljonus eiro vēl naudu. Un mēs nu pat kā piedalījāmies koordinatoru sanāksmē, kur bija milzīgas emocijas, ko Govens Ferns piedāvāja, ka, lai šie 5 miljoni tiktu piešķirti uh, mūža izglītībai un ar vasarām acīs uh, referents Šurjans norādīja, ka Ferma kungs uh, pauda to, kas bija viņam sirdī. Ņemot vērā to, ka ir vienbalsība, ka šie 5 miljoni jāpiešķir mūža izglītībai, mēs likām plus 15, tā tad kopā 20 miljonu palielinājums, 5 plus 15, un tagad liekos balsošanu šos plus 5, kas pārvieto, pārveido palielinājumu, tā pozīcija 15.02.22, mūža izglītība un varbūt vēl arī pēc tam. Kas par? Paldies. Kas pret? A, viens ir pret. Pret to, kas ir pēc tam. Kas atturās? Neviens neatturās. Tā tad vienbalsīgi mīnus viens. Šis priekšlikums ir pieņemts. Informācijai komisijai. Jūs nevēloties nogodināt un likt balsot, es norādīšu, ka salīdzinājumā ar pagājušās nedēļas balsojumu Mēs ar koordinatoriem pieņēmām tehniskus eh, grozījumus, to bija neprecizitātes drukā 19.03.05, 19.08.01. 387 grozījums, tas nesagādā politiskas problēmas. Runājot par citu iestāžu budžetu, Man, kas kunga budžets, ja tā varētu teikt, es apliecinu, ka 27.03 grozījums no referenta puses eh, par informācijas politiku ir apstiprināts schēmā, un tas pats attiecas uz reģionu komiteju. 25.12 eh, referents S7.16.30 pozīcija, kas ir apliecināta, un to es norādu kā informāciju budžeta komitejai. Līdz ar to, dārgie kolēģi, mēs esam beiguši eh, visu iestāžu budžeta projektu izskatīšanu 2010. gadam. Apsveicu vēlreiz abus referentus un pateicos visiem, kas ir iesaistījušies. Mēs neesam izsmēluši darba kārtību, kāda ir mūsu komitejai, jo tagad ātri jārunā par 11. punktu. Kas ir uh, referents? Neviens. Tātad 11. Pan, punkts ir informācija. Runa ir par situāciju, kā tiek piemērots projekts, kas tiek finansēts 1B pozīcijā, proti aplikāciju izmantošana eh, kohēzijas eh, fondu sakarā. Vai jums ir rakstisks dokuments, kas ir izplatīts? Mēs eh, lūdzam Eiropas komisijai visa gada garumā mūs regulāri informēt par to, kā šis uh, apropriācijas izmantošanas projekts tiek īstenots. Kāpēc? Tāpēc, ka ir, zināms, periods, kad dažas valstis uh, konstatē, ka ir vērā ņemama kavēšanās, un 2. aprīļa trilogā šogad mēs panācām, ka parlaments un eh, padomi, ka komisija mūs informēs regulāri. Tātad jums ir eh, šis ziņojums acu priekšā pašlaik, īpaši jautājumi nav. Mums būs arī citas iespējas runāt par šo uh, apapriāts izmantošanas projektu. Tas ļauj mums pabeigt ar viedokļu apmaiņu 12. punkts par projektu, kā, kā, kā parlaments iegādājas ēku, kas saucas Trēva 1. Trīva 1. Es atgādinu budžeta komitejai tās locekļiem, ka parlamenta birojas mūs informēja jau jūlijā par savu vēlmi iegādāties ēku, kas tiek pārdota un atrodas pavisam tuvu mūsu parlamentam. Es atgādināšu jaunajiem mazumietu biedriem, ka saskaņā ar īpašu procedūru, ja pro, birojam ir doma iegādāties ēku, tad eh, viņš mūs informē un budžeta eh, komiteja var lemt, vai nāk klajā ar atzinumu, vai nenāk klajā ar atzinumu, atkarībā no svarīgumā un citiem elementiem. Mūsu kolēģis Bokras ir nozīmēts kā referents, Un mums ir visnotaļ īsi termiņi. 129. parlamenta reglamenta pants liek dot atzinumu 15 dienu laikā. Šis termiņš ir tik nācās to pārcelt, jo pagājušā nedēļa mēs visu laiku bijām nodarbināti ar balsojumiem par 200 grozījumiem 2010. gada budžetā. Bet tagad būtu vēlams nekavēties vēl vairāk, un es jums piedāvātu, lai Bokrasa kungs mūs iepazīstina ar šo problēmu, lai mums varētu būt ātra viedokļu apmaiņa. Uh, lai mēs varētu balsot par atzinumu šo ceturtdienu, un tad atkarībā no mūsu atzinuma, par ko mēs balsosim, ja parlamenta birojas turpinās šo projektu, tad mums būs uh, jautājums par atļauju pārvietojumam, kas nepieciešams, lai finansētu šo projektu. Salvadors Garīga ir pacēlis roku lūdzot vārdu, bet tagad viņš vairs to neprasa. Viņš nodarbojas ar fiziskiem vingrinājumiem, vairākas reizes ejot apkārt zālē ar telefonu rokās. Došu vārdu referenta kungam. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir ārkārtīgi pretrunīgs priekšlikums, un uh, man bija ļoti maz laika to aplūkot. Tas, kā es to izprotu, ir uh, Mana nostāja ir negatīva, jo pirmkārtām nav sniegts kārtīgs pamatojums no biroja puses, un uh, vēl var norādīt, ka tā kā Eiropas Savienība ir tālākā paplašināšanās procesā, tad iespējams, ka uh, būs nepieciešams vēl papildus biroja telpas, un uh, uh daži no Eiropas uh, parlamenta deputātiem labprāt izmantotu trīs uh, padomdevējs, nevis tikai divus, un tad arī viņiem attiecīgi būtu nepieciešams vēl papildus telpas. Kā jau priekšsēdētājs ļoti pareizi un uh, daļrunīgi uh, izskaidroja tikai viens labs pamatojums uh, šai iegādēji, un tas ir sekojošs fakts. Šī ēka ir ēka, kas ir tieši blakus jau esošajām Eiropas parlamenta telpām ēkai, bet uh, Man jāsaka, tas nešķiet pietiekam labs iegādes pamatojums, tas varētu būt pamatojums Eiropas parlamenta nekustamā īpašuma portfeļa pārstruktūrēšanai. Mēs neesam snieguši labu pārskatu par pašreiz īpašumā esošo ēku labu izmantošanu, un šo informāciju es ļoti labprāt redzētu un saņemtu pirms tam lai mēs varētu paši pieņemt uz informāciju, uz labu informāciju balstot lēmumu. Un otrām kārtām arī šī finansēšanas daļa, manuprāt, ir ļoti pretrunīga, jo tur ir teikts, ka tas ir īpašums, kas ir uh, uh, publisks struktūras īpašums šobrīd, valsts uzņēmuma īpašums, un uh, viņi ir noteikuši ļoti augstu cenu, kas ir krietni virs uh, vērtējumu, kas arī tika veikt šai ēkai. Es nedomāju, ka mums vajadzētu pieņemt to pat ja tam ir labs pamats. Pat ja ir labs pamatojums, it kā šīs ēkas iegādēji nedomāju, ka vajadzētu vairāk 31,1 uh, uh, miljonu par šo ēku. Uh, Es saprotu, ka būs zinām izdevumi arī tur uh, remontam un tā tālāk, bet es domāju, ka šajos ekonomiskās krīzes apstākļos arī Beļģijas un Briseles varas iestādēm vajadzētu būt apmierinātām arī ar zemāku cenu, jo arī mums ir nepieciešams pamatot uh, šādu iegādājumu uh, nodokļu maksātāju priekšā. Tāpēc, kā es teicu, man neapmierina sniegtais skaidrojums un pamatojums, lai panāktu manu piekrišanu un atbalstu, birojam iespējams vajadzētu daudz daļrunīgāk un dziļāk izskaidrot šo priekšlikumu gan pēc būtības, gan arī no finansējuma viedokļa. Paldies! Paldies! Vai būtu kādi jautājumi, piezīmes? Salvador, šovai Salvador. Eh, Jā, paldies, priekšsādātāji. Mans jautājums ir, eh, kam šī ēka tiks izmantota? Un otrām kārtām domāju, ka budžeta komitejai vajadzētu novērtēt ēku politiku, tātad nekustamā īpašuma politiku, no tā viedokļa, cik tā ir ilgspējīga. Kad Eiropas parlaments iegādājas ēku, tad Tas nav vienkārši maksājums par ēkas iegādi, bet tā ir arī apņemšanās veikt uh, vēl daudzus citus izdevumus, tātad to uzturēt, uh, uzkopt, tīrīt, tāpat uh, būs, zinām, izdevumi, kas saistīti ar personālu šajā ēkā, tāpēc mēs gribētu saņemt skaidru, detalizētu ziņojumu par Eiropas Eh, institūciju eh, ēku eh, politiku un par to, cik tas viss ir ilgspējīgi attiecībā uz budžetu. Jo katru gadu mums šī īpašuma politika ir jāapstiprina, tāpat ir jāveic arī prognozes turpmākajiem periodiem. Tāpēc domāju, ka šī trev ēkas iegāde, tāpat kā citi lēmumi, ko mums nāksies pieņemt saistībā ar ēkām Luksemburgā, Mums tātad šie lēmumi ir jāplūko tīri no budžeta viedokļa. Un šis budžeta viedoklis sēku politikā nozīmē, ka mums ir jāizvērtē šo investīciju ilgtermiņa un e, īstermiņa uh, ietekme uz budžetu. Es šeit netaisos paust viedokli no savas politiskās grupas, bet es vienkārši paužu bažas par e, šo ēku iegādes un apsaimniekošanas politiku. Tā nedrīkstētu būt tāda pat kā iepriekšējos gados, un mums ir nepieciešams laiks, lai šo jautājumu sīkāk aplūkotu. Paldies! Lūdzu, nākamajam runātājam vārds. Jensenis kundzei vārds, jā, paldies priekšsēdētāji. Man jāsaka tādas pašas, tāda pati sajūta kā Saudoram un Robertai. Uh, es domāju, ka mums vajadzētu izsūtīt ka mums vajadzētu saņemt uh, informāciju, vēl papildus informāciju šajā jautājumā, pirms mēs varētu to apstiprināt. Jā, materiāli 1. septembrī jau nosūtīt visiem locekļiem, bet mēs nu, to izdarīsim atkārtoti, lai jūs būtu pilnībā informēti vēl līdz ceturtdienai. Tik tiešām, kā norādīja mūsu referents Biroju interesē iespēja vai ēka, kas ir ļoti tuvu, praktiski blakus mūsu pašreizējiem parlamentam, ir izlikta pārdošana. Es nezinu, kā tas ir jūsu valstīs. Francijā Nacionālā asambleja un senāts ir iegādājušies pusi no Parīzes pilsētas. Uh, ir nerakstīts likums, saskaņā ar kuru ikviena ēka, kas ir tuvu Nacionālās asamblējas īpašumiem, varētu tikt, var, tikt pievienot šajā Nacionālā asamblējā tās īpašumiem. Pirms kāda laika tā pievienoja veselu viesnīcu. Un tā tad Nacionālajā asamblējā Francijā ir uh, viesnīca. Nu, nākamreiz varbūt tā būs rūpnīca. Uh, Tātad tā ir iespēja laikā, bet šī iespēja maksā zināmu naudu. Un tāpēc tiek piedāvāts iegādāties uh, par cenu, kas pārsniec par 30% tirgus cenu šo ēku. Un mums ir jāveic vērtējums. Ir vēl viena problēma, ko es gribētu skāt ar grozījumu Rankas kunga rezolūcijā ceturtdien. Un tai brīdī, kad parlaments piedāvā iegādāties ēku, tiek paziņots, ka tas nav izmantojams parlamenta darbiem. Mūsu ēkā īstman, kas būtu jāizmanto citiem mērķiem. Nu, mēs piekrītam citam lietojumam, bet es piedāvātu lūgt skaidrojumu Mums ir nepieciešams tomēr skatījums, kas būtu atbilstīgāks uz to, kas ir nekustamo īpašumu politika parlamentā. Vēl jau vairāk tāpēc, ka negaidot nākamo paplašināšanos, ko minēja Bokelsa kungs līdz uh, tālajiem Āzijas nostūriem un Āfrikas centrālajai daļai, parlamentam ir nepieciešams izmitināt papildus ierēģņus, to starp tūkus un tūkotājus, arī Luksemburgā. Ēkā, kas nes prestižo Konrāda Adenauera vārdu. Un ņemot vērā eh, šo prestižo vārdu, izmaksās vairākus simtus tūkstošu eiro. Mēs neesam naidīgi noskaņoti a priori, bet mums ir vajadzīga skaidra informācija. Tie ir ārkārtīgi jutīgi jautājumi un vēl jau vairāk tādā periodā, kādā mēs atrodamies pašlaik, kad mums jācenšas pēc iespējas ieekonomēt uh, publisko naudu. Atgādināšu, ka mūsu valstu budžeti piedzīvo dramatisku deficītu. Mūsu Eiropas budžets ir uh, izsvērts. Bet realitātē mēs tiekam finansēti no publiskā parāda, jo tas nāk no valstu budžetiem. Mums ir nepieciešams parādīt, ka mēs esam stingri uh, budžeta līdzekļu izmantošanā. Stingri. Tas ne, nenozīmē, ka mēs atsakāmies no nepieciešamiem izdevumiem, bet mēs nākam klajā tikai ar nepieciešamiem izdevumiem. Bokras kungs, vārds jums. Jā, es gribēju tikai vēl izteikt vienu piezīmi. Es pilnībā piekrītu jums priekšsēdētāji. Mēs nevaram un droši vien mums nevajadzētu uh, būt eh, pret principā eh, šīs ēkas iegādi kā tāda, bet principā mums vajadzētu prasīt, ka tā vietā, lai būtu tāds fragmentēts priekšlikums no biroja puses, mums vajadzētu redzēt kopainu. Arī to, eh, par ko jūs, ko jūs teicāt par Kon Konrādu Adenauru ēku, es pat nebiju šādu informāciju dzirdējis. Pirms es dodu savu piekrišanu šai iegādē, es vismaz gribētu, lai mēs Uh, saņemtu skaidru ainu par to, kādi ir uh, vidēji termiņi vai, teiksim, ilgāk uh, laika termiņi plāni attiecībā uz šī īpašuma apsaimniekošanu. Paldies. Tagad Mankas kungs. Ďakujem, pán predsedā. Voš... Paldies. Ceturtdien notiks sarunas par manu atzinumu Nu, un jautājums ir par to, kā līdz šī gada beigām mēs pieprasīsim no administrācijas skaidra informāciju tieši par ilgtermiņa un vidustermiņa stratēģiem attiecībā uz nekustamā īpašuma izmantošanu. Kad mēs skatāmies auditoru pārskatu par nekustamajiem īpašumiem, tad viņu priekšlikumi vienmēr ir tikai viens alternatīvs risinājums, visdārgākais risinājums, bet man jau šķiet, ka eksistē arī lētāk risinājumi dažreiz var tā gadīties, ka ne visos gadījumos pat ir nepieciešams nopirkt ēkas tikai centrā. Var jau būt, ka kāda ēka var nopirkt kaut kur nomalē, ja tas ir nepieciešams. Bet man šķiet, ka kad mums būs skaidra stratēģija attiecībā uz ēku izmantošanu, tad varēsim atbilstoši arī rīkoties. Paldies, dārgais kolēģi, šodien kungs vārds. Paldies! Priekšstādātāja kungs, es pilnībā piekrītu tai problēmai, ko minēja kolēģi. Es domāju, ka mēs nevaram tagad pieņemt lēmumu, un tas nemainīsies līdz ceturtdienai. Jau tika minētas problēmas un grūtības, kādas mums ir, un es gribētu pievienot vēl kaut ko, šoreiz nedaudz pozitīvāku. Uh, parlamentam ir pienākumi un ir tāpēc nepieciešamas jaunas ēkas. Un parlaments negrib īrēt, grib pirkt. Un atgriežoties pie tā, kas ir teikts eh, šajā komitejā, kā mēs lemjam tradicionāli šajā komitejā, mēs vienmēr esam bijuši pret elpu, telpu īri. Mēs esam bijuši par pirkšanu. Uh, Un tāpēc šis lēmums šķiet visnotaļ saprātīgs, jo īres maksas visu laiku aug, un tas ir tik tiešām nozīmīgs sloks parlamentam. Ja kādam izdodas mūs pārliecināt, ka šī ēka ir svarīga, tādā gadījumā mēs domājam, ka Pirkums ir labāks nekā īre. Tāds ir mans viedoklis, un es pilnībā piekrītu arī tiem kolēģiem, kas eh, jau runāja iepriekš, un es gaidu vairāk informācijas. Paldies! Ļoti labi, paldies jums! Es domāju, ka nu, mēs nedaudz pieskārāmies un apspriedām šo jautājumu. Referents turpinās strādāt, protams, kontaktējoties ar ģenerālu sekretariātu un uh, parlamenta biroja pārstāvjiem, kas atbildīgi par šo jautājumu. Mums ir divi priekšsēdētāji vietnieki, kas vienlaikus ir atbildīgi gan par parlamenta budžetu un par celtniecības jautājumu, Bidals Kvadras un Pitaulas kungs. Būtu labi, ja referenta kungs jūs varētu ar viņiem tikties, un mums būs jāsniedz atzinums ceturtdien. Paldies jums! Mēs esam izsmēluši darba kārtību. Nākamā sanāksme notiks ceturtdien 14.30 galu galā. Eh, pirms tam mums nebūs tūku. No 14.30 līdz 18.30 eh, tas tie būs punkti, ko jau minējām, it īpaši par divām rezolūcijām, kas attiec uz budžetu. Paldies jums, slēdzam sēdi. Un tā tad rīt mēs vairāk nepulcējamies. Es izsaku nožēlu, tāpat kā jūs par šo faktu, bet mēs varēsim nodoties citām rūpēm. Jā. Labi,